Äh, Dāmas un kungi, sāksim šodienas sēdi. Van Rompoja kungs jau ir ceļā, pēc pāris minūtēm viņš uh, ieradīsies, bet vēlos jau arī pāris uh, vārdus tagad teikt no 15.15. 15. Uh, Tajānī kungs mani aizvietos, jo no 15.30 tikšos ar Kolumbijas valsts prezidentu, un šī tikšanās bija noteikta tad, kad šodienas priekšstādā konferences vēl nebija iekļauta darba kārtībā. Tādēļ lūdzu jūsu izpratni, jo no 15.15. 15. 15. Tajānī kungs vadīs sēdi. Es varu jau uzdot jautājumu, vai jums ir kādas īpašas vēlmes, tad mēs varētu liederīgi aizpildīt laiku, līdz Van Rompai kungs ieradīsies. Nē, jūs visi esat ļoti apmierināti, nu ļoti jauki, tad pārtraucu sēdi līdz brīdim, kad padoms priekšstādātāja kungs ieradīsies. Priekšsētāji nav tā gluži, ka eh, mums nav vēlme, bet es nezinu, vai viss vēlms jūs varat apmierināt. Jā, nu jums ir pilnīgi taisnība. Ja nu tiešām šeit ir kāda patiesība, tad tā noteikti ir šī. Nu, tas ir skumji gan mums, gan jums. Bet, nu, es domāju, ka jau apmierināju visu, ko jūs vēlaties, bet, nu, visu arī nevar apmierināt. Okay. Herzlich willkommen, Herr Präsident des Rates. Sirsnīgs sveic jūs, padoms priekšstādāji, kungs, komisijas priekšstādātāji, kungs, sirsnīgs sveic jūs sākumā Eiropas parlamentam. Jāuzņemas atbildība par šo nelielo aizkavēšanos, Van Rompuy kungs un arī Junker kungs viņus aizved sākumā uz veselības aizsardzības komitejas sēdi, bet tā, atrad, tā strādā citā telpā. Nu, nezinu, vai um, bija tik ļoti liels šaubas par abu kungu veselības uh, stāvokli, ka viņi vispirms bija jāaizved uz šos komitejas darbu. Es atvainos katrā gadījumā par šo starp gadījumu. Un, un, um, Pirms um, atklāju sēdi un dodu vārdu Van Rompai kungam, gribu izteikt īsu piezīmi. Eiropas uh, parlamentu priekšsēdētāju amatā. Jāsaka, ka šī ir pēdējā atklātā priekšsēdētāja konference, kurā tiekamies ar Van Rompuy kungu kā Eiropas Savienības padomas priekšsēdētāja amatā, un viņš pēdējo reizi mums stāstīs par iepriekšējās sēdes rezultātiem. Van Rompuy kungs Eiropas parlamentu vārdā gribu jums teikt sirsnīgi paldies, to jau teicu padomus sēdē un vēlos atkārtot to vēlreiz šeit un gribu jums teikt un atkārtot to arī kolēģi priekšā, ko teicu padomus sēdē. Manuprāt, šos pienākums uzņemoties pirms pieciem gadiem, uzdevuma loks bija pilnīgi jauns Un jūs uzņēmāt tās tādas uzdevumus, kas bija viena no grūtākajiem, kuras eh, es varu uzņemties. Mēs visi zinām 28 eh, dāmas un kungu, eh, kuru sastāvs mainījās un kuru priekšsādātājs bijāt jūs, un viņu dažādie mm, arī uh, stiprie un, un, un arī mm, īstenot spējīgie uh, raksturi nosaka to, ko viņi vēlas uh, pārstāvēt. Proti, viņi pārstāv savu valstu intereses un visu to apvienot uh, vienā, vien, no, nu, no tā kopumā. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums un tam ir bija nepieciešama, nepieciešams jūsu miers, jūsu. Uh, izsvērtība un līdzsvarotība, lai rastu kompromisus. Jūs zinat, ka Eiropas parlamentā, veidojot šo padomus priekšstādātāju amatu, daudz bija skeptiski un teica, priekš kam tas ir vajadzīgs. Bet jūs esat optimāli izmantojis visas iespējas un tādēļ. Toreiz pats arī biju no uh, kritiskā kolēģa puses, bet esmu iepazinies ar jūsu darbu, redzējis, kā jūs uh, strādājat, un gribu teikt, ka uh, Gribu teikt paldies par gatavību sadarboties un paldies arī par respektu, kādu izrādījāt Eiropas parlamentam. Mēs nevienmēr um, piekritām laika sadalījumam, jo ļoti bieži um, uh, šī sēde sakrita ar parlamenta intensīvākajām darbas nedēļām, bet um, ceram, ka tas mainīsies un sadarbība līdz šim bija laba. Tādēļ, Van Rompuy kungs, sākumā gribu teikt sirsnīgi paldies jums par sadarbības vēmu starp mūsu abām institūcijām. Gribu pateikties institūciju vārdā un arī gribu jums vēlēt visu labāko jūsu nākošai darbībai. Mēs kopā piedzīvojam ko ārkārtīgi iespaidīgi un jauki bija divas, divas tā sauktās um, lielās fotogrāfijas, uh, sākot darbu viena tādā parastā formātā, proti uh, institūcija pārstāvi, valdību vadītāji un dažādu institūciju pārstāvi. Tās ir šis parastais formāts, un tad vēl bija uh, Van Rompuy kungs ar um, bērniem, mazbērniem un uh, radiniekiem tas bija viens no tiem skaistākajiem un uh, aizkustinošākajiem momentiem. Un visi bērni bija ļoti mierīgi, līdz Davids Kamerons uh, ieradās, tad jaunākais um, sāka ļoti skaļi raudāt, bet tas noteikti bija tikai nejaušības dēļ. Nu, tas ir tāds brīdis, uh, par kuru mēs laikam visi esam bijuši uh, pateicīgi. Paldies, paldies par sadarbību un visu to labākot nākotnes darbam. Mr. President, Mr. President of the European Commission, honorable members. Godātais parlamenta priekšādātāji, godātais komisijas priekšādātāji, paldies pirmkārt Mārtiņ par laipnajiem vārdiem. Es ļoti priecājos jūs, varēt jūs informēt par oktobra Eiropas Savienības padomes um, sanāksmi, un es darīšu kā vienmēr. Tā bija ļoti nozīmīga Eiropas Savienības padomes eh, sēde. Mēs vienojāmies par klimata, um, uh, par to, ko mēs apņemamies darīt klimata ziņā līdz 2030. gadam, un es zinu, ka tā ir viena no prioritātēm parlamentā. Oktobrī tika noteikts galīgais termiņš, eh, lai panāktu šo vienošanos, un mēs arī iet izpildījām solījumu. Mēs vērsāmies pie investoriem, panācām apņemšanos, ka spēsim tomēr daudz ko izdarīt, lai varētu atstāt labāku planētu mūsu bērniem un mazbērniem. Klimata EPCC mēs vienojāmies par to, ka samazinot uh, Veicot aktīvus pasākums, lai samazinātu CO2 izmešus, ir iespējams uzlabot situāciju. Un ir līdz 2030. gadam paredzēts šos izmešus samazināt par 40%. Šis uh, lēmums ļauj uh, Uh, nes tādu ļoti pozitīvu, uh, pacilājošu vēstījumu uz nākamo klimata pārmaiņām veltīto pasaules līmeņa sanāksmi. Un es gribētu vēl pateikt, ka nevajag novērtēt par zemu vispār to, ka šāda vienošanās ir panākta. Pirms nākamā gada decembrī Parīzē notiks manis minētā konference. Uh, un iespējams, ka tas arī būs ļoti nozīmīgs uh, punkts. Uh, ANO ģenerāls sekretārs Bankī Mūns uh, sveica Eiropas Savienību uh, sakarā ar to, ka tā turpina uzņemties vadošo lomu, veicinot cīņu pret klimata pārmaiņām un turpinās arī sniegt savu ieguldījumu debatēs ar citiem lieliem spēlētājiem, kā ASV enerģijai jākļūst zaļākai, tai jābūt pieejamai un arī cenai ir jābūt pieņemamākai, pieejamai cilvēkiem. Es vēlreiz uzsveru, līdz 2030. gadam mēs esam apņēmušies par 40% samazināt CO2 izmešus un tas pilnībā saskan ar mūsu ilgtermiņa klimata uh, mērķiem līdz 2050. gadam. Runa ir par enerģētikas un ražošanas sektoriem, un te mēs vēlamies, lai mūsu konkurētspēja un uh, dalī, darba veid, vietu veidošana netiktu apdraudēta šo apņemšanos dēļ. Uh, Mums ir jābūt elastīgiem mērķiem un mūsu uh, šiem pasākumiem ir jābūt izmaksu efektīviem. 27% enerģijas 2020. gadā mēs vēlamies iegūt no atjaunīgajiem enerģijas veidiem. Šis mērķis ir, saist, ir saistošs Eiropas Savienības valstīm un uh, Jādomā, ka par niansēm šī mērķa īstenošanā tāpat būs jātiek skaidrībā vēlāk. 27% 2030. gadā nozīmē, ka atjaunīgo enerģijas apjoms būs palielinājies vismaz divas reizes. Tas nozīmē energoefektivitātes palielinājumu par 27%. Tas ir indikatīvs rādītājs, un uh, tas, šis, šī iecer īstenojama ņemot vērā prognozes par enerģētikas sektoru attīstību un tā iespējas. Samazinot enerģijas patēriņu, ir iespējams samazināt arī enerģijas atkarību Es zinu, ka daudzi no jums ir ļoti tādās kategoriskās domās par energoefektivitāti. Un tiklīdz priekšlikumi būs sagatavoti, jūs varat, varēsiet savus plānus, savus viedokļus darīt zināmus. Un tagad par enerģijas uh, savienojumiem vai enerģētikas savienojumiem. Šeit uh, mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam nodrošināt 15% uh, savienojamību elektrotīklos. Um, tas ir konkrēts projekts, tas nav vienkārši uz papīra kaut kas rakstīts, tas ļaus mums pietuvoties enerģijas savienībai Eiropas līmenī. Gudētie deputāti, mēs arī runājām par sociālo-ekonomisko situāciju. Ekonomiskā atgūšana ir daudz lēnāka nekā daudzi to iedomājās pēc tam, kad uh, eh, 2014. gadā Eirozonā tika nodrošināta stabilitāte. Izaugsmas vājums ir skaidrojams ar mūsu izaugsmas potenciālu vājumu. Pašlaik tas ir tikai 0,0 5%. Nu, protams, tas arī nu, skaidro, kādēļ ir tik liels bezdarbs un tik maz investīciju. Brīnumi nav. Izaugsme ska, skaidro nodarbinātība un produktivitāte, taču darba vietas trūkst, investīcija trūkst. Uh, Um, un tas rada ļoti lielu uh, spiedienu. Līdz ar to arī konjunkturālā pieau, uh, izaugsme arī saskaras ar uh, šīm uh, bremzēšiem faktoriem. Arī ģeopolitiskā nestabilitāte, uzcības zaudēšana Eiropā un arī Briks valstu izaugsme nav tik uh, veiksmīga Ķīna, ļoti zema izaugsme arī Brazīlijai un Ķīnai, un tas arī ir izdarījis spiedienu negatīvi ietekmi uz mūsu eksportu un eirozonas ekonomisko izaugsmu, kas atkarīgs no šī eksporta. Arī ekonomiskās izaugsmes vājums nav tikai meklējums monetārijā politikā, tā ir piemērojama. Uh, Mm, to nevajadzētu skaidrot arī tikai ar budžeta politiku. Tās orientācija nav atstājusi ietekmes 2014. gada izaugsmu. Šo pēdējo gadu laikā Mēs esam bijuši visai elastīgi budžeta politikā, uzsverot nevis eh, nominālo uh, deficītu, bet uzsverot struktūrālo deficītu papildus termiņi, kādi tika piešķirti 2013. gadā, lai varētu uh, ievēro 3% slieksni, kas noteikts Māsrīgas līgumā, to pierāda. Tagad ir jākoncentrējas uz tā saucamajām struktūrālajām reformām. Ir īpaši jāuzlabo darba tirgus darbība. Ir uh, jāapvienoto šie insiders un outsiders, tie, kas ir, ir ļoti labi aizsargāti un bieži vien jaunieši, imigrāti vai sievietes, kuras strādā ne uh, pastāvīgā darba vietā. Laikā jāiesaista digitālais enerģētikas tirgus un, protams, jāizveido arī pāties inovācijas un pētniecības telpa Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības uh, padome arī apsveic komisijas ieceri stimulēt 300 uh, miljardu eiro investīciju plānu turpmākajos gados. Dalība valstu atbildība reformu īstenošanā, bet arī investīciju jomā šī atbildība ir liela. Ir jāveicina investīcijas ekonomiski, gan jārīkojas pieprasījuma aspektā, gan arī piedāvājuma aspektā. Tas ir jādara vienlaicīgi. Esošā ekonomiskā situācija ir sarežģīta, jo ekonomiskā izaugsme ir ne, ne tikai vāja, bet mēs redzam arī, ka ir ļoti, ļoti zema inflācija. Un vēl vairāk tas ir novērojams Eirozonas valstīs nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tas dars, izdara spiedienu uz valsts parādu, privāto parādu, tātad uz ieguldījumiem kopumā. Un arī abi šie parādi, parādi izdara lielu spiedienu, parādi ir pārāk lieli. Mums ir jāmobilizē līdzekļi, jārunā atklāti, bez tabū, bez um, ideoloģijas bailēm. Uh, lai ievērotu īstermiņa, ilgtermiņa mērķus un respektējot arī uh, Eiropas uh, ekonomiskās monetārās savienības pamatprincipus. Tad mūsu izaugsme balstās uz nodarbinātību, un mēs to visu ļoti labi saprotam. Šī iemesla dēļ arī uh, Eiro uh, grupā tika aicināti priekšsēdētāji sagatavot ziņojumu attiecībā uz uh, stiprināto ekonomisko koordināciju. Es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs solis. Uh, ceļā uz to, ko mēs saucam par uh, patiesu ekonomisko monetāro savienību. Šīs, um, ceļš, kuru mēs jau iezīmējām 2012. gada ziņojumā. Kutētie deputāti padomē runāja arī par ārlietām, līderi runāja arī par ebolas uzliesmojumu Rietumā Āfrikā, pateicoties arī apņemšanos Un mēs vienojamies par 1 miljārdu eiro finansējumu cīņā pret ebolas vīrusu. Tagad šis finansējums ir labi pareizi jāizmanto. Mēs arī iecēlām Eiropas Savienības ebolas koordinātoru. Būs arī Nīdiskungs nākamais eh, komisārs tālāk, arī padomu runāja par Ukrainu. Uh, tā kā tā ir to darījusi jau visās savās uh, sanāksmēs kopš marta, un padome to darīs arī tik, cik, tik ilgi, cik tas nepieciešams. Mēs aicinām Krievijas federāciju uzņemties savu atbildību, pilnībā īstenojot Minskas nolīgumu enerģētikas, eh, enerģijas līgums eh, ziemā ir ļoti pozitīvs. Arī Donbas vēlēšanā vēlēšanas tiek vērtētas ļoti negatīvi. Gudētais priekšsēdētāji, gudētie deputāti, kā jau es minēju, Eiropadome bija pēdējā, kuru es vadīju. Līderi atvadījās no manis un es no savas puses. Es arī uh, informēju viņus par to, kā vienmēr esmu mēģinājis strādāt Eiropas saimnības interešu vārdā. Tas nav kaut kas abstrakts. Mēs šeit vairāk runājam par 28 dažādām dažādām nacionālām interesēm, bet tas ir arī par to, kā apvienot visas 28 valstis. Katru reizi mums bija visiem jāvienojas, visiem, kas bija ap galdu, un nevienmēr tas bija um, veiksmīgi, dažkārt bija uh, jāizmanto dažādas metodas, bet arī citi valstīs uh, institūcijas norādīja uz to, ka Eiropas Savienības 28 dalībvalsts vēsturētu kopā. Esmu Pārliecināts, ka nākamie pieci gadi būs ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešami rezultāti ekonomiskās izaugsmas jomā, notarbinātības jomā, lai cilvēki mums uzticētos no jauna. Iepriekšējo piecu gadu laikā esmu mēģinājis arī norādīt uz to, ka Eiropas Savienības institūcijas var sastrādāties, un es īpaši pateicos arī iepriekšējiem Eiropas komisijas priekšsēdim Barozo kungam, ar kuru lieliski sadarbojos kopš savas pirmās darba dienas līdz pagājušajai nedēļai. Īpaši pateicos arī Eiropas parlamentā abiem prezidentiem, ar kuriem man bija iespēja un privileģija strādāt - Buzeka kungs un Šulc kungs. Arī strādāju ar daudziem no jums, godātie deputāti. Protams, ka dažkārt mums, mūsu viedokļi var atšķirties, taču, manuprāt, institūcijas nav pretinieki, jo mēs visi kalpojam vienam mērķim, Eiropas mērķim. Mēs vēlamies nodrošināt mūsu pilsoņu labklājību. Kā es zinu, tad tas ir mūsu institūcija darba pamatā. Katra institūcija savā veidā ir uzklausa sabiedrības viedokli. Tā tas ir gan padomē, gan arī šeit parlamentā. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, priekšēdētāja kungs. Tagad pirmo reizi šādā atklātā konferencē došu vārdu jaunievēlētajam komisijas vadītājam eh, Junkera kungam. Godātais priekšēdētāja kungs dāmas un kungi, tā nav pirmā reize, ka es uzstājos šeit. Man šķiet, pēdējo mēnešu laikā es esmu runājis šeit jau ļoti bieži saskaņā ar jūsu ielūgumiem. Tāpēc, manuprāt, es, es nedomāju, ka man vajadzētu vēlreiz izklāstīt detalizēti Eiropas komisijas programmu, jo uh, Šī sanāksme nav veltīta komisijas darba programmai. Ar to jūs iepazīstinās pēc dažām nedēļām. Un es piedalījos iepriekšējā padomes sanāksmē, un tā ir viena no īpatnībām institūcijās ka es piedalījos četrās augsta līmeņa padomas sanāksmēs, kaut gan nemaz nebija komisijas vadītājs, bet eh, Rompēkungs mani uzaicināja un es varēju tad iepazīties ar uh, tiem, kas tur strādā. Tad esmu piedalījies ļoti daudzās Eiropas padomas sanāksmēs. Vēlos komentēt Eiropadomas rezultātus uh, saistībā ar enerģētiku, klimata izmaiņām tā tālāk, jo es uh, nepiedalījos personīgi šajās uh, sarunās, pat ja es pilnībā vāru piekrist secinājumiem, kādus izdarīja Eiropadome. doma. Esmu iecēlis arī vicepriekšsēdētāju, kurš būs atbildīgs par enerģijas savienību, lai arī varētu īstenot visas sekas, kas izriet no Eiropadomes lēmumiem, kādi tika pieņemti pavisam nesen. Es jūs aicinātu uzaicināt arī vicepriekšsēdētāju Šefkoviču kungu uz jūsu tā sauktiem atvērtajām sanāksmēm, lai viņš jūs arī tad informētu pār iniciatīvām, priekšlikumiem, plāniem šajā jomā. Es arī lūdzu komisāru Kaņete, kurš ir atbildīgs par klimata politiku, enerģētikas politiku, darīt visu, lai Pārīzes konferencē 15. gada decembrī Eiropas Savienība varētu arī prezentēt vienotu konsekventu nostāju šajā jomā. Īpašu, ar īpašu interesi piedalījos padomas sarunās par ekonomiku, jo īpaši Eiro padomē, ko vadīja Hermans kur tika runāts arī par atsevišķām iniciatīvām, kas ir jāīsteno. Esmu ļoti priecīgs, ka Eiropadome un arī Eiropadome apstiprināja investīcijas programmu 300 miljārdu eiro apmērā par ko jūs es jau uh, informēju savā iecelšanas, ja tā var nosaukt, sarunā 15. jūlijā un prezentēšu šo investīciju programmu uh, pirms Ziemassvētkiem, nevis tādēļ, ka es uzskatu sev par Ziemassvētku vecīti, bet gan tādēļ, ka es uzskatu, ka ir steidzami jārīkojas šajā jomā. Es šodien uh, neteik, nevaru pateikt detalizēti, no kā sastāvēs šīs investīcijas plāns, investīcijas programma rīt. No rīta vadīšu pirmo komisijas uh, kolēģijas sanāksmi. Tur mēs arī uzsāksim uh, šo svarīgo darbu. Atļāvos sākt šo darbu pat vēl nesaņēmis mandātu. Bet tad, kad saņēmušu kolēģijas piekrišanu, tad arī jūs informēšu pār investīcijas programmas galvenajiem virzieniem. Galvenokārt šī programma skars privāto nozari, mazāka valsts nozari, jo šis nav brīdis, lai palielinātu valstu parādus un deficītu Eiropā. Jā, lielie parādi būtu priekšnoteikumi, lai varētu e, nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmu Eiropā, tad Eiropai nu jau sen vajadzēja pieaugt ārkārtīgi e, lielā ātrumā, bet nu, tas gluži tā nav noticis, tādēļ ir arī jo, jākonsolidē budžeta monetārās fiskalās politikas, kā arī e, politikas, kuras veicina izaugsmu un nodarbinātību. Man bija ļoti liels prieks, ka man ir uzticēts arī vadīt priekšsēžu grupu. Uh, kas domās par labāku eirozonas pārvaldību jau. Van Rompēja kunga prezidentūras laikā, arī man kā Eirogrupas priekšsēdētāja, man arī bija iespēja piedalīties prezidentu pirmā ziņojuma izstrādē, ko šie prezidentiem divu gadus atpakaļ, un tagad mana atbildība ir vadīt četru priekšsēžu grupu, un Eiropā domē decembrī prezentēšu pirmos uh, elementus par to, kā mēs varam nodrošināt labāku Eirozonas pārvaldību, kas ir jāuzlabo, jo tur ir daudz trūkumu pat ja ļoti svarīgs progress šajā jomā arī jau ir veikts. Lūk, priekšsēdētāji, es eh, nekomentēšu enerģiju nedz ārlietas, jo m, mm, prezidents Van Rompējs jau par to runāja, esmu gatavs cieši sadarboties ar parlamentu, tā kā esmu to darījis arī līdz šim nu, jau jāteic desmitiem gadu laikā, kā finanšu ministrs, kā darba ministrs, kā premjerministrs un tā tālāk tā joprojām. Tātad jūs mani redzēsiet, kad jūs gribat un pat, kad jūs to negribat. Paldies! Tagad tautas partijas vārdā runās Vēber kungs. Mm, uh, uh... Priekšstādātāji kungi, sākumā gribu atsaukties uz uh, teikto par padomu un teikt paldies Van Rompēj kungam Un gribu teikt, ka lēma, kas tika pieņemta un arī mm, Junkara kunga apsveikums pa, padomē notika, parlaments arī savu lēmu ir pieņēmis un Van Junkara kungs var sāka strādāt un tagad esmu ļoti iepriecināts, ka sadarbība veidojas tik veiksmīgi un Junkara kungs arī ar komisāriem jau šeit aktīvi strādā. Tagad par. Um, sasniegtiem rezultātiem un klimata pārmaiņām. Rompēkungs jau teica, ka mm, sasniegtais rezultāts ir ļoti nozīmīgs un skaidrs signāls. Mēs Eiropā esam vienojušies par ambicioziem mērķiem. Eiropa ir globāls paraugs, tā tas ir bijis pagātne, un arī ar nospraugtajiem mērķiem mēs būsim šādi nākotnē. Ceram, ka šis signāls. Uh, Uh, būs arī skaidrs uh, uzstarts uh, Parīzē, ka būs izmaiņas globālā līmenī, un ceram, ka Parīzē izdosies noslēgt saistošus mērķus un ne tikai tādus, kas nav obligāti. Mēs domājam, ka 40%, ja paraugamies uz publisko um, ietekmi, mēs nedrīkstam to pārāk um, zemi vērtēt. No 1990. gada līdz šodienai esam ietaupījuši tikpat daudz, kā tā esamies to nākošo desmit gadu laikā. Tātad 20 gados ir ietaupīts tik daudz daudz, cik nākošo desmit gadu laikā plānots. Tātad mērķi ir ļoti ambiciozi, un arī šeit mums nevajadzētu pārāk zem novērtēt sasniegto. Tāds partijas vārdā gribu um, teikt, ka visi tie soļi, kādi tagad tiek spērti, mums jābūt reāliem. Mēs vēlamies doties uz priekšu, bet mēs uh, gribam uh, globāli arī nu, tā, tā, tā kā neizvairīties, nebeigt. Energopolitika, klimata politika politika ir saistīta ar enerģijas cenām un redzam, ka izaugsmas vājā intensitāte ir arī tā, kas baž, raisa bažas. Par samazinājumu gribu teikt arī vēl to, ka problēmas, nosprāžot samazinājumu mērķi ļoti skaidri, par vispārējiem mērķiem runājot, Eh, esam vienojušies, bet tad, kad diskutējam par kafijas mašīnu eh, aprīkojumu vai eh, spuldzēm, tad ir tādas diskusijas, kas nu, ir ne tikai visā Eiropas līmenī, bet arī ļoti konkrēti cilvēkus skar. Tādēļ ar Žanklodu Junkeru mums ir jārīkojas par to, kā, jādiskutē par to, kā labāk rīkoties. Un dalību valstīm tām, kurām arī jāpieņem lēmumu un energoefektivitāti konkrēti jāīsteno, viņām arī, arī jāuzņem saistības, tās nedrīksties izvairīties atrunājoties. Ir jāpieņem lēmumu un nevar būt tā, ka šos lēmumus tikai visus nogrož uz Briseli. Um, runājot par um, mūsu turpmākajiem mērķiem, ir um, ļoti konkrēti soļi nosprausti par iekšējo tirgu runājot Viens no lielajiem jautājumiem būs, vai veicināmie tirgi, kas ir samērā fragmentēti attiecībā uz ilgspējīgām enerģijām, atjaunīgajām, tie var tikt uzturēti. Un par energopolitiku runājot, jāsaka, ka šeit runā par procedūru, proti, ka padome domā Tad, kad lēmums, ka rūpniecības izaugsme ir jābūt vienprātīgam lēmumam, es domāju, ka mūsu priekšsēdētājs arī to skaidri teica sēdē, ka pat labāk tas nesaskan ar līgumiem. Līgumos ir noteikts, ka padomu pieņem pamatlēmumus arī par energopolitiku un komisija iesniedz priekšnikums un parlamentārieši pieņem lēmumu. Es gribu vēlreiz atbalstīt to, ko Martins Šulcs padomas sēdē pauda, ka mūsu skatījumā arī Eiropas Savienības padomē jāievēro līgumi. Un vēl par divām tēmām runājot, um, par tām, kas nebija darba kārtībā iekļautas, bet bija nu, samērā mm, tādas, kas um, tika mm, diskutētas. Tas ir par um, Davida Kamerona teikto par uh, pārreikināto iemaksu apjomu. Nu, jāsaka, ka vienam no vadošajiem uh, dalībniekiem cilvēkiem, kas piedalās Eiropas Savienības padomju darbā, nu, daži no izteicumiem tādas, tādas noskaņas nav īsti piemērotas, un ja ir pieņemti lēmumi, tad arī Lielbritānija tie ir jārespektē. Un otrs jautājums, kas nebija darba kārtībā, bet par ko tik diskutēts arī, tas ir Rencija kungitālais premjerministra izteikumi par budžetu un to, ka tas, kas tiek teikts, viņš teica, citējot, ka Briseles birokrāti nenoteiks, kā viņš pats veidos budžetus. Un par to runājot, gribu Rampēkungam uzdot jautājumu, nu kā padomē tas tiek diskutēts, man liekas, ka tas ir nu, tāds diezgan neakceptējams jautājums, ja kolēģiem, kuriem jāatbalsta šādi uh, mērķi, kolēģi tik ļoti neakceptējamā veidā uh, runā par Briseles lēmēm, kuras paši daļai ir atbalstījusi. Nu, tas nozīmē, ka cita valdība vadītā, citiem valdību vadītājiem būtu jāsaka skaidri vārdi, nu, tas nav akceptējums, kā jūs uh, ar to strādāt, varbūt, ka. Mm, jūsu mandāta beigās jūs varat pateikt, nu kā tad šie jautājumi tiek risināti, vai jūs tos, tos, tos kādā veidā risinat, un vai tas tiek vienkārši tiek pieciests. Par izaugsmu mūsu komisijas priekšsēdētāji teikto atbalstīšu ļoti plaši vakar publicētie skaidri par izaugsmi un tendencēm nav īsti tie, ko vēlējāmies. Tādēļ lūdzu arī dalību valsts atbalstīt Žanklodu Junkaru um, viņa darbā risinot jautājumus, kas ir aptvert visu pakotnē un tautas partijas vārdā šeit parlamentā. Es neesmu līdz šim daudz sadarbojies, esmu jauns frakcijas priekšstādājs, bet Hermanam Van Rompējam gribu visas mūsu politiskās grupas vārdā paldies teikt. Viņš ir ļoti iespaidojis šo amatu pēc Lisabonas līguma. Tas tika izveidots, un viņa stils ir ļoti iespaidojis darbu, un ļoti labi, ka jums ir tāds stils, tas jums ļoti piestāv, un tas ļoti piestāv arī šim amatam. Ļoti, ļoti nopietns menedžments šajos dažādajos jautājumos, arī tāds labs tā kā starpnieks, apvienojot dažādu valstu intereses, un mēs redzam, cik vērtīgi ir tas, ka ir tāda uh, iestāde, kur valstu val, vadītāji jā, e, diskutē, kritiski diskutē, bet aizvien vēl, e, bet aizvien cenšas, cenšas iet e, pat šo ceļu kopā. Uh, Mm, Eiropa ir um, ļoti, ļoti veiksmīgi strādājusi, pateicoties, ka mums ir šāda iespēja un šādas uh, diskusijas iespējas uh, jūsu vadībā tās ir būtiski uzlabojušās. Un gribu vēl norādīt uz to, ka krīzes laikā, bieži par to runājot, ir uh, bijuši nepieciešamie soļi spērti. Jūs arī redzējāt, ka uh, Eiropas institūcijas uh, ir jāiesaista uh, līguma, jāievēro, un krīze arī bija aktīvi jārīkojas. Uh, un jūs bijāt uh, godīgs sarunvedējs arī starp dažādajām institucionālajām um, pakāpēm, kādas mums ir un kā. Daudz partijas pārstāvs grib teikt paldies, paldies par to, kā jūs ar mūsu frakciju sadarbojāties, jūs un Rampoja kungs bijāt tāda ļoti labi, ja tā var teikt, lokomotīvs un lokomotīvs vadītājs. Uh, Un uh, nākošajā pieturā tad uh, jūs nodosiet vadības grožus uh, nākošajam vadītājam Donaldam Tuskam. Vēlam jums visu to labāko jūsu turpmākajā darba dzīvē. Paldies! Dankā, Bībā! Paldies! Paldies, Vēberkungs! Tagad vārds Džani Pitēlas kungam. Sociāldemokrātu vārdā. Liels paldies, priekšsēdētājs Šulcs. Es vēlētos arī pievienoties uh, pateicības vārdiem, uh, kādus pauda kolēģis attiecībā uz prezidentu Van Rompēju. Eh, šīs uzdevums nebija vienkārši, šis amats bija jauns, ļoti liela atbildība, bet eh, ko tiešām īstenojot ļoti uh, lieliski, lielisku stīlu. Iesaukšu uz visām, eh, visiem paziņojumiem, jā, kādi ir jāizsaka, ir jau padomas sanāksmēs, ka tam, kam ir svārs, tās ir, tie ir gala lēmumi arī no šī viedokļa, arī Itālijas valdības eh, attieksme ir nepieņemama un nevaru atbalstīt to, ka tiek apšaubītas eh, ļoti skaidras konstruktīvas nostājas Es pieskaršos trim lielajiem jautājumiem, eh, kas tika skatīti padomē. Tātad ekonomika, klimata izmaiņas ārlietas, pavisam īsi. Man ļoti patika tās, cik svinīgi Žants Klods Junkers Strasbūrā teica, ka šī ir pēdējā iespēja. Mums ir uh, tiešām arī jāapzinās šī atbildība un sti, sti, stingrība. Pat ja Junkers ļoti simpātisks, bet arī viņa runā ir uh, bieži vien ļoti strikti uh, šādi toņi, un es tam varu piekrist, jo Eiropai uh, nebūs nākotnes, ja mums neizdosies tagad. Mēs nevaram uh, neatbildēt vairāk nekā 6 miljoniem cilvēku, kas ir bezdarbnieki. Uh, mēs nevaram uh, neko izgāzties, neatrisinot jauniešu bezdarbu, neatrisinot makroekonomiskās problēmas un atšķirības dalību valstu starpā. Mēs nevaram uh, izgāzties pasaulē, kur tik daudziem mēs esam nepieciešami. Tādēļ arī nodarbinātības izaugsmas investīcijas pakotne uh, paver ļoti svarīgu perspektīvu, lai mainītu tendences. Taču ir uh, vēlreiz atkārto, ir nepieciešams, lai uh, šī pakotne tiktu ļoti līdzsveroti izstrādāta. Tad līdzsvers starp privātiem un valsts finansējumiem jāpredz jaunie finanšu instrumenti, jākontrolē ienākumi izdevumi, jādefinē mērķi, jāiesaist arī mūsu Eiropas parlaments. Mums ir jāpiedalās šajās diskusijās, šajā mērķu definīcijās jo mums ir jāveic ārkārtīgi liels izmaiņas, kas iesaista dažādas nacionālās politikas. Mums tā ir nepieciešama ļoti spēcīga uh, re, reformistu kapacitāte Eiropas un nacionālā līmenī. Jākonsolidē valsts uh, finansējums, jāveicina izaugsmu un nodarbinātībā. Tādēļ arī pilnībā ir jāizmanto um, stabilitātes izaugsmas paktā paredzētais elastības elementi. Tas ir absolūti vitāli. Uh, lai eh, mēs eh, varētu atbrīvot nepieciešamos finanšu līdzekļus un eh, īstenot nepieciešamās reformas. Es vēlos arī pieskarties sirreālai situācijai, kas attiec uz Eiropas Savienības budžetu, par bankrota risku, par to, ka nesamaksātie rēķini var nodarīt kaitējumu Eiropas Savienības tēlam. Uh, Tātad uh, saņēmēji, pētnieki, studenti, mazievidējie uzņēmumi, vietējās reģionālās pašpārvaldes. Šī situācija norāda uz to, ka Eiropas budžets var būt instruments, kas atbalsta izaugsmas attīstības ekonomiku visā Eiropas teritorijā. Uh, ļoti delikātas fāzes laikā, kādā pašlaik atrodas katra mūsu valsts, kas mēģina risināt ļoti smagas ekonomiskas sociālas problēmas. Otrs jautājums - klimata izmaiņas. Es, atšķirībā no Weber kungu, uzskatu, ka sasniegtais kompromiss ir absolūti minimums Mēs sagaidījām vairāk, bet, protams, ja no nu, otras puses ir risks vispār nevienoties, tad mēs pieņemam zināšanai šo kompromisu un jāsāk strādāt, lai sagatavotu nākamā gada konferenci Pārīzē. Uh, Eh, šīs, šī vienošanās ir izējas punkts, sākuma punkts. Mēs nevaram eh, um, izgāzties decembrī nākamgad. Ir nepieciešams starptautiska vienošanās par saistošiem nepieciešamiem mērķiem. Bez saistības, bez obligātiem mērķiem mēs nevaram eh, um, apturēt. Uh, temperatūras pieauguma par vēl diviem grādiem. Uh, Pretējā gadījumā nonāksim dramatiskā situācijā, mm, iznīcināsim dar, dabas resursus, sāksies kāri par ūdeni un pārtiku, cilvēki uh, pametīs savas zemes. Un izbeidzot ārlietas, pievērš jūsu uzmanību augstā alietu drošības pārstāves uh, arī Mogherini uzmanību pievērš tam, kas notiek Burkina Faso šajās dienās. Runāja par civilu um, politisku drāmu. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti stingriem. Mums ir eh, jānoraida tas, kā ar ieroču starpniecību tiek eh, pārņemta vara. Ir jāatbalsta Burkina Faso iedzīvotāji vēl, kuri vēlas demokrātiju. Mana grupa nosoda valsts apvērsumu un pieprasa, lai vāru pārņemtu pilsoniskās, uh, eh, uh, pilsoniskā vara. Cilv pilsoņu pārstāvi. Ir jārunā arī par sankcijām, ja netiek veikt progresu šajā virzienā. Vēl par Āfriku, godētie priekšsēdētāju kungi, mums ir jāpāriet no vārdiem uz darbiem ir, ne, mēs nevaram vairs būt tuvredzīgi. E, šajās, di, e, šajos gados tas mums liedza arī izvenot mūsu Uh, efektīvas sadarbību ar mūsu draugu, kas ir Āfrikas kontinents. Paldies. Tagad Kamalkungs, EKR politiskās grupas vārdā. Paldies, priekšādātāja kungs. Vispirms gribu uh, vērties pie padomas pārstāvja. Uh, Mēs ļoti priecājamies par šo uh, mērķi 40% samazinājums CO2 izmešiem līdz 2030. gadam. Un ir būtiski, lai šie mērķi būtu sastatām ar realizējamiem mērķiem dalībvalstīs. Un ir būtiski arī uzsvērt Uh, izmaksu efektivitāti veicot pasākums. Mums pašiem būs iespēja priecāties, ja šo mērķi sasniegsim, bet jāapzinās, ka ir arī pasauli ārpus Eiropas Savienības. Mums ir jāsaprot, ka nekādas lielas jēgas nebūs, ja ASV, Ķīna, Indija, Brazīlija, Krievija uh, ner nerīkosies līdzīgi mums, arī runājot par ebolas vīrusu, kas šobrīd ir ļoti liela problēma. Tehniskā pielāgošana, kas attiecās uz Eiropas Savienības budžetu, arī bija tēma padomes sanāksmē. Uh, Bet ir taču jāredz, ka aiz tā stāv politika un ka mēs, mums draud neveiksmi. Tā nav tikai, tas nav tikai tehnisks jautājums, kad es vēršos pie saviem vēlētājiem vai runāju saviem draugiem Itālijā vai Grieķijā, un Grieķijā man saka, neraugoties, uz visiem taupības pasākumiem, tagad jūs gribat, lai mēs aizņemamies vēl naudu un maksājam to komisijai, lai komisija to var atmaksāt Vācijai. Kā tad tas īsti notiks? Šķiet, ka mūs sodīs tagad par to, Uh, ka mēs esam taupījuši, kamēr Francija, kas uh, ir izcēlusies ar pilnīgi pretējo, šķiet, ka tiek apbalvota par savu finanšu politiku. Un mēs nevaram runāt tikai par tehniskiem pielāgojumiem budžetā, ja runa ir par politiku. Mēs varam teikt, ka uh, visu var uzgrūst dalībvalstīm, ka tās nav bijušas atbildīgas. Un mums ir nepieciešams komisārs budžeta kontrolē, kas strādātu efektīvi un strādātu ar konkrētām problēmām. Mums nevajadzētu prasīt dalībvalstīm, lai tās uh, samazina budžetu, bet tajā pašā laikā, lai maksā vairāk. Un vēl, es, man ir tāda slava, ka es esmu labs e, brokers vai vidutājs starp dalībvalstīm, saprotu to intereses. Es zinu, ka Uh, jūsu padomnieks sākotnēji bija Eiropas parlamenta deputāts un tagad atkal būs Eiropas parlamenta deputāts, bet es gribu no, pateikt jums, Rompekungs, lielu paldies par jūsu darbu, vēlu jums sekmes. Paldies, tagad Verhofštata kungs Aldes vārdā. Jā, šodien tā kā tiek nomainīts uh, sarks vai apsarks. Uh, Es gribētu apsveikt Van Rompēju kungu, jūs darbs bija ļoti sekmīgs un gribētu sveikt arī jauno komisijas vadītāju, arī jūsu priekšā ir daudz jaunu uzdevumu. Es saprotu, ka šī sanāksme vairāk ir veltīta Eiropas Savienības padomas rezultātiem, bet presē nekas daudz par klimatu pārmaiņām netika rakstīts, vairāk bija rakstu par gadījumu ar Kameronu. Kamerons, kurš acīm redzot ir izdomājis jaunu stratēģiju, proti radīt krīzi katrā samitā, ja iespējams reizi nedēļā. Yeah. Manuprāt, viņam jāsaprot, ka šī stratēģija nav laba, jo vēlētāji. Uh, vēlētājiem labāk patīk oriģināls nekā kopija, bet Juki pēdējā kopija, ko piedāvāja uh, Kamerons, ir pilnīgi traka attiecināt kvotas uz Eiropas saimnības iedzīvotājiem. Un Kamalkungs, tas ir, mēs varbūt vienu no retajām reizēm esam vienojušies par to, ka Kamerons tiešām izraisīja krīzi. Runa ir it kā par tehniskiem pielāgojumiem. Uh, Eiropas Savienība dala naudu, no vieniem to pieprasot, otriem to atdodot, bet mēs zinām, kāds ir iemesls šai krīzei. Eiropas Savienības budžets, budžets balstās uz uh, to, ko uh, tajā ieskaita dalībvalstis. Tas ir visu nelēmju cēlonis, un ja Kamerona kungs tiešām vēlas mainīt šo sistēmu, tad viņam tikai jāsako Eiropas parlamenta prasībai, uh, Proti, nu, ir jārada daudzgadu budžets, jābalstās saviem uz saviem resursiem. Nevis jāveic uh, tehniski pielāgojumi vai jāgaida dalību valstu uh, žēlastības dāvanas. Runājot par jauno komisiju. Jums ir jauna tīmekļa vietne, Žanklot Junker, jūs to pat nezināt. Jums Varbūt jūs neesat eh, redzējusi arī jaunu karogu, kas ir, vai tādu transparentu pie Berlemona ēkas. Tur ir tāds eh, jauks lozungs, jauns sākums Eiropai. Šis jaunais sākums Eiropai nozīmē, ka jums ir jāizdomā jauns pārvaldības modelis Eirozonai izmantojot stimulus un atveseļošanās pasākumus. Tas ir pēc amerikāņu parauga varētu būt naudas avots, ko veltīt infrastruktūrai, ģimeņu atbalstam, mazaju, mazo uzņēmumu atbalstam. Tas viss ir ļoti nepieciešams. Un gandrīz 2 vai 3 procenti ekonomiskās izaugsmes šogad līdz ar to tika panākts ASV. Un to es gribu arī uzsvērt. Tas atšķirās no 300 miljārdu uh, eiro pārdalīšanas neskaidrā veidā. Mums ir vajadzīga reāla uh, finanšu politika. Uh, un eh, mana politiskā grupa arī piedalīsies izstrādā, izstrādājot šādu stimulu un atveseļošanās pakotni. Paldies! Goes e vārdā Leija Rika kungs. Merci, monsieur. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, kā teica man Rompeja kungs, uh, Tad ekspertu pēdējais ziņojums par klimātu ir ļoti svarīgs. Šīs ziņojums ir tiešām tāds brīdinājuma sauciens, mums ir jārīkojas steidzami. Un tas uh, padara mūsu sagatavošanās darbus Parīzes konferencē 2015. gada decembrī vēl svarīgākus. Ekspertu darbs un viņa ziņojums norāda uz to, ka ir visai satraucoši elementi. Tur tiek teikts, ka klimata izmaiņas, citēju, negatīvi, smagi un neatgriezeniski ietekmes uh, arī siltumnīca efektu gāžu izmešas atmosfērā, kas uh, sasnieguši rekordlīmenis kopš 800 tūkstoši gadiem, ka ja mēs esam uh, saskaramies ar tik dramatisku situāciju, mēs nevaram neko nedarīt. Eiropā domnāk uz klajā ar priekšlikumiem, tas noteikti ir jāizstudē, un, kā tika teikts brīdi atpakaļ, arī šie priekšlikumi ir tiešām jāuzskata kā sākuma punkts. Mm. Es domāju, ka šeit nepieciešams arī diskutēt padziļinātāk par uh, lietām, kas ir esošās Eiropas Savienības politikas pamatā. Es domāju, šīs debatas ir jānotur mūsu starpā. Tur noteikti būs viedokļa atšķirība, bet es domāju, ka konkurences princips, par ko dzirdēju runājumu arī brīdi atpakaļ, atsevišķos nozarēs, piemēram, transporta nozarē, ka šīs politikas nav piemērotas mūsu noteiktajiem mērķiem. Nu, piemēram, turpināt veidot veicināt o, smago um, grafs automašīnu izmantošanu, nevis izmantot, piemēram, vilcienus to vietā, tam nav nekādas nozīmes, ja mēs vēlamies sasniegt klimata mērķus. Un tāpat arī citas līdzīgas situācijas arī ūdens jomā, lauksanicības sektorā, tātad rentabilitātes vēlme ir pretrunā ar klimata mērķiem. Ir jādomā citādāk. Mēs nevaram tikai runāt par ekonomisko, ekonomisko izdevīgumu, veicinot, piemēram, slānekļā gāzi, bitumās. Um, smiltis un tam līdzīgi, lai uh, gūtu tikai ekonomisku labumu, bet es runāju klimatu. Es nedomāju, ka būs ilgtermiņa efektīvi risinājumi, ja mēs vienlaicīgi e, nesodāsim pie jauna ekonomiskā progresa, kur e, mēs pārdomājam ražošanas mehānismus, e, jābūt daudz vidē draudzīgākajām industrijām, jāparedz kvalificētāks, atalgotākas darba vietas. Es domāju, ka mums ir jābūt gan ambicioziem uzsākt jaunu plānu, tas ir jūsu projekts Junkerkungs, tad tas ir jāatbalsta liels infrastruktūras skaidrs plāns pilsētām, transportam, māju vietām, ūdenim, enerģijai un jāparedz jauni valsts pakalpojumi, jo valsts pakalpojumi ir labākie regulātori, lai mēs varētu atrisināt izaicinājumus un mūsu galven, sasniegt galvenos mērķus. Tālāk par Kopenhāgens vienošanos ir jādara vairāk nekā esam darījuši līdz šim. Tāpat arī jaunatīstības valstīs saprotam, ka viņiem būs aizvien grūtāk atbildēt šiem izaicinājumiem. To mēs jau tagad redzam. Uh, kāda ir situācija cīņā pret ebols vīrusu, bet rītdien būs vēl šausminošāki jautājumi, piemēram, klimata bēgļi. Un tam līdzīgi es domāju, ka mūsu diskusijās starp pārdomu komisiju un parlamentu mums ir uh, daudz nopietnāk jāņem vērā klimata ekspertu uh, priekšlikumu. Tātad līdz par 70% samazināt eh, CO2 līdz 2050. gadam. Paldies. Zaļo vārdā Lamberts kungs. Paldies Lēri kungam par uh, sacīto pilnībā piekrītu un neatkārtošu visu, ko viņš teica Van Rompēj kungs. Protams, mēs vienmēr varam raudzīties, uh, vai nu glāze ir daļai pilna vai uh, pustukša. Sākšu ar klimatu. Nu, ja es pozitīvs to raugos, tad, nu jā, nu vismaz ir šie 40%. Tas ir vairāk nekā dar jebkurš cits šajā planētā. Tas arī apstiprina, kā mēs Eiropas Savienība esam flagmani šajā jomā. Ja es saprotu Eiropas Savienības nostājas līdz un ar pārējo pasauli, pasauli, jā, mēs esam ambiciozāki nekā citi, bet ja es raugos uz uh, šīm prasībām, kāds mums ir noteiktas, nevis kaut kur šeit Eiropā, bet uh, prasības, ko mums nosaka planēta, tad mums ir jādara vairāk. Tad, jā, vismaz ir 40%, tas nozīmē, ka varbūt vairāk, taču saistošais mērķis ir 40, bet no ekoloģiskā viedokļa tas nav pietiekami, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Uh, Protams, Eiropa nevar viena pati sasniegt šos mērķus, taču, kā teica ķīnieši, mums ir šīs daļ, dalītās, bet diferenciētās atbild, atbildības. Un, ja mēs domājam par Eiropas Savienības atbildību CO2, kas ir atmosfērā, tad tomēr mums ir ļoti liela atbildība. Bet tātad 27% šī saistošie mērķi. Neviens no viņiem īsti nav. Uh, konkrēti saistoši par atjaunīgiem avotiem un enerģijas efektivitāti. Kā to var īstenot? Šie mērķi, kas nav saistoši, līdz ar to tie netiek īstenot. Visi ļoti labi zina, ka esošajā pakotnē 2020, 2020 šī saistošie mērķi tiks īstenoti, tie, kas nav uh, saistoši, tie netiks īstenoti. Jūsu kļūda ir gan ekonomiska, gan strateģiska, jo pat ja mums, ja mums nebūtu jārisina klimata izmaiņas, tad paredzēt ambiciozus mērķus enerģijas efektivitātes un atjaunīgās enerģijas jomā, tad tas ir ekonomiski strateģiski svarīgi, jo ekonomiski enerģētiskā pārēja notiks. Vai nu mums kā Eiropiešiem būs jāved industriālā revolūcija, vai arī mēs to atstājam konkurentu rokās. Un šodien priecīgi ir mūsu konkurenti, kuri saka, jā, Eiropa bremzē, jo tas ir tas, ko mēs darām. Mēs bremzējam savu. Uh, progresu atjaunīgā enerģija jomā, un mēs viņus atzīsim. Un strateģiskais elements ir tāds, ka tie, kas tagad ir priecīgi, ir fosilo kurināmo piegādātāji, fosilo, piemēram, Putins. Viņi saka, jā, Eiropa atkāpjas enerģijas jomā, atkāpjas atjaunīgo enerģiju jomā, tā tad mums ir priekšā brīnišķīga nākotne. Tas ir kļūda ekonomiski un strateģiski, lai ko mēs arī domātu par enerģijas mērķiem. Pēdējā lieta. Uh, Pirmajā punktā padomas secinājumos Eiropadome atļauj sev pārskatīt visu šo dosie visās detaļās, bet Eiropadome valstu valdību vadītāji, tad viņiem tas viss ir jāpārskata vienprātīgi atgādījumi, ka tā nav līgumās paredzētā likumdošanas procedūra, līdz ar to mēs nevaram pieņemt šādu institucionālo vien, vienpusējību, kur parlaments Un komisija vienkārši tiek noliegts, fakt, nolikti fakta priekšā, nu, jūs tur neko nevarat darīt, mēs pieņemam šādu lēmumu un punkts. Nē, mēs te būsim ļoti uzmanīgi, un es domāju, ka šādu spiedienu nevar izdarīt. Svartaģi. Paldies. Tagad EFDD vārdā Natala kungs. Natala kungs. Priekšēdētāji kungs. Kā šeit ir tik daudz priekšēdētāju, bet es gribēju uzrunāšu to, uzrunāšu Van Rompēkungu. Jūs runājāt par Ukrainu, enerģētiku. Tas viss šķiet nu, jau daudzkārt dzirdēts, bet esmu klausījos arī jūsos piecos pagājušos gados, un es gribu jūs kritizēt. Lielākoties jūs mani atgādinājāt, man atgādinājāt. Ministra. Sadamu Huseinu informācijas ministru. Tas komiķis, komiķis Alī runātājs tiek pārtraukts. Ļaujiet man pabeigt. Atvainojiet, saka priekšēdētājs bija bēdīgi jūsos klausīties. Tā bija viena vienīga vilšanās. Kolēģi, tas tā nevar turpināties, saka priekšēdētājs. Jūs, jūs nevarat Eiropas uh, Savienības padomes vadītāju salīdzināt ar asiņainas diktatūras ministru vai citu augstāk stāvošu personu. Tas ir, to... Tas ir vairāk. Kolēģi, tagad lūdzu paklusējiet. Jūs katrā ziņā pārkāpjat to, kas ir pieļaujams parlamenta debatēs, un es jūs brīdinu izvairīties no šādiem apzīmējumiem citādi jums jārēķinās ar sankcijām no manas puses. Lūdzu, Ab, es turpināšu. Ko jūs esat panācis piecos gados vadot padomi? Jūs palīdzējāt sagraut demokrātiju Grieķijā un Itālijā. Tāpat Jūs pieredzējāt, ka kritās izaugsme un pieauga jauniešu bez, bezdarbs, kas skār tūkstošus jauniešu Eiropā. Un daudz no tiem ir atstājuši Eiropu pavisam. Spāņi brauc uz Argentīnu, pat uz uh, Angolu. Pagājušajā gadā Anglijā ieradās gandrīz 300 tūkstoši cilvēku darba meklējumos. Līdz ar to uh, vietējie zaudē darbu, tiek samazinātas algas, bet jūs joprojām turāties pie savas pieejas, neļaujot mums pasargāt savas robežas. Jūs redzat, ka eiroskepticisms ir ārkārtīgi pieaudzis Eiropā, un tas arī sašķeļ Eiropas Savienību. Jūs runājat par eiro krīzi pagājušajās gados, bet tagad krīze ir visās vidusjūras valstīs. Manuprāt, jūsu vadības gadi raksturot par ilūzijas zudumu, cerību zudumu un deflāciju, un es katrā ziņā savu viedokli nemainīšu. Tas vārds Borgēcio kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šo rītu pavadīju kopā ar strādniekiem, kas ieradās no Itālijas, kas strādā metāla apstrādes eh, industrijā. Es vēlētos runāt par jautājumiem pēc būtības un runāt arī par ļoti smagām kļūdām, kādas, manuprāt, uh, arī uh, par ko jādomā. Man rompēja kungam kļūdas, kas ir uh, pieļautas iepriekš un par ko būs jādomā arī komisijai, ja būs iespēja koriģēt šīs kļūdas arī uzklausot desmitiem, desmitiem miljonu Eiropas balsotāju uh, kuri cietuši no šīm kļūdām. Kā domājat par to, kā gandrīz nekas netika darīts? Es teiktu, vispār nekas, lai uh, atbrīvot no birokrātijas šo konstrukciju, kas joprojām uh, turpina piemērot, es jau minēju tātad šo konkrēto uh, piemēru, tātad di, ļoti kļūdains izvēles attiecībā uz konkurenci. Tad nav vēl saprast, ka tērauda apstrādes industrijā konkurence ir uh, pasaules līmenī un tādējādi intervences, kas ir veiktas, lai uh, liektu industrijām strādāt, kas būtu izglābis e Eiropas ekscelences uh, produkciju. Uh, kā varēja pieļaut šādas kļūdas un visu nodot uh, ražotājiem ārpus Eiropas. Un tagad ļoti svarīgi jautājumi. Tātad alternatīvās enerģijas. Šeit es uzskatu, ka ne, nu, mēs nevaram turpināt ar kļūdainu politiku. Pieņemt vispārīgu defiskalizāciju visām valstīm. Runājot par atjaunīgām enerģijām, ko ražo arī ar saules baterijām, kas tiek patērēts mūsu teritorijās un lai jo izmantotu pārtiks iztrūkumu, lai nenorītu kaitējumu pārtiks resursiem. Jāņem vērā realitāte un kur mēs vienkārši neinterpretējam ar nožņaudzošu birokrātiju, birokrātiju, kas nav panesama. Uh, ražotāju oper, eh, Eiropai strādājošiem maziem vidiem uzņēmiem un eh, industriāliem ražot, ražotājiem. Eiropā domā aicināja, ka komisija izskatītu liederīgu instrumentu, lai mudinātu ilgspējīgu ražošanu, izmantojot arī, arī šis. Uh, instruments cīnītos pret mežu izciršanu. KLP jau ļoti daudz ir darījis šajā jomā, bet kā mēs varam uh, palielināt mežu skaitu, ja pieaug arī demokrātija. Tātad lauksaimniecības politika arī šeit ir bijis kļūdaina. Eiropas Savienībā ir nepieciešams garantēt, lai dalībvalsts pieņem mudinājumu pasākums arī atjaunējumiem avotiem, kas būtu ilgtspējīgi un uh, atbilstu mērķiem. Noslēgumā atgādinu, ka arī beidzot eh, publiski publicēts ir eh, mandāts, ka padomi sniegusi komisijai, lai vadlīnijām pār nu, sarunām par nolīgumu te tip, tātad šī transatlantiskais tirzniecības nolīgums, kas nodarīs kaitējumu mūsu ražotājiem, mūsu lauksaimniekiem, un tas ir jāņem vērā Tas sasauc arī ar uh, lauksaimniecības teritorijām enerģijas politiku. Šeit mēs runājam par uh, neaizstājamu izcilību, ekscelenci, kas ir jāaizsargā ar zobiem, ja mēs vēlamies aizsargāt tautu Eiropu, nevis banķieru Eiropu, kas ir, nu, tik ļoti uh, tuvā komisijas sirdī, godātais Junkerkungs. Das Wort hat jetzt zunächst Tagad uh, došu vārdu Junkar kungam. Paldies, priekšstādā kungs. Manā rīcībā ir 5 minūtes. Man ir 5 minūtes, lai atbildētu uz visu, ko es tagad dzirdēju. Tas ir ļoti īss laiks, un es uh, piedāvāšu divus, divas atbildes. Man, protams, nepatika, kā daži premjerministri rīkojās vai uzvedās pēc padomes beigām. Eiropas padomes, Eiropas padome ir domāta tam, lai risinātu problēmas, nevis radītu jaunas. Un ilgāku laiku es esmu arī piefiksējis, ko cilvēki saka zālē un ko viņi runā kuluāros, un laiku pa laikam gadās, ka šīs, šie pieraksti atšķirās. Mateo Renci man nācās paziņot, ka es neesmu birokrātu bandas vadonis. Jūs esat, saka Junkera kungs. Es vadu Eiropas komisiju, kas ir politiska kolēģija, pat institūcija, un visiem premjerministriem ir jārespektē institūcija. Mēs, mūsu leģitimitāte ir tikpat liela kā citām institūcijām. Un ja Barozo klausītos tikai birokrātos, tad Eiropas komisija pavisam citādi attiektos pret Itālijas budžetu politiku, pret Itālijas budžetu. To es gribētu pateikt atbildot uz kritiku. Eiropas komisija ir pelnījusi labāku attieksmi nekā šo. Un uzklausot Kamala kungu, uh, tas, kā jūs interpretējat lietas vai prezentējat tās un sakāt, ka tā cilvēki raugās uz lietām, tā nav. Jūs prezentējat, izklāstat noteiktā veidā lietas par, arī par sabiedrības viedokli uh, Britu salās. Uh, Es neesmu vēl beidzis. Jūs vēl varēsiet uzdot jautājumu. Gribu pateikt ļoti skaidri, ka komisija šeit piemēro noteikumus, kādus ir noteikuši dalību valstis. Un tā kā šeit ir problēma, komisija pēc Itālijas prezidentūras uzaicinājuma domā par to, kādā veidā sniegt atbildi uz problēmām problēmas, kādas ir radušās šogad attiecībā uz noteikumu piemērošanu, un uh, tas atšķiras uh, no tā, ko piedzīvojām iepriekšējos gados. Tad šeit runa par 9,5 miljardiem eiro. Tie ir divs, vairāk nekā 200% vairāk nekā summas, kas bija 3,5 miljardu apmērā. Mēs domājam šeit par risinājumu, bet nevajag teikt, ka nu, tagad uh, Eiropas uh, birokrāti te visu pārņem. Nē, tie ir noteikumi, kurus noteica dalība valstis. Mēs piemērojam šos noteikumus. Es gribētu, lai dalība valsts piemēro savus noteiktos noteikumus pašas. Bet, nu jā, mēs domājam par izcinājumu, nevis kas te būtu izdevīgs vienam vai otram, bet lai rastu risinājums problēmām, kuras ir nopietnas un kas neatiec tikai uz apvienoto karalisti, bet kas attiec arī uz citām dalību valstīm. Uh, noteikumu, pie, noteikumu piemērošanas sekas, piemēram, uz Nīderlandes budžeta krietni lielākas nekā uz uh, Lielbritānijas budžetu. Tā nav Britu problēma, tā ir vispārīga problēma. Un mums ir nepieciešams vispārīgs risinājums, bet jāatrod arī ris, risinājums, kā mēs varam atbildēt. Jā, atvesļošanās plāns ir ļoti svarīgs. Jā, iespējams, ka būs nepieciešams mobilizēt neizmantotos naudas līdzekļus, labāk, uh, gudrāk izmantot neizmanto nav, neizmantoto naudu, nekā šo naudu nolikt kaut kur uh, blakus, bet, nu jā, par to domājam. Tajā pat laikā jaunie vecie mehānismi uh, kādi būs un bū, ir un Eiropas investīcijas banku rīcībā, uh, Tad izmantošanas mehānismi arī Eiropas centrālajai bankai jārīkojas eh, izaugsmas vārdā, nodarbinātības vārdā, un es to nesalīdzinātu ar eh, Verhofstadta sacīto šī neelegance salīdzināt Eiropas Savienības un ASV situāciju, jo um, ASV bankā ir pilnīgi cīņas mandāts. Nav tā, ka 8., 9., 10. gadā mēs nebūtu uzsākuši, atvesuļ, nebūtu uzsākuši atvesuļošanās plānu, tad, tad tas padziļinātu deficītu, padziļinātu, palielinātu de, um, parādu. Mēs neuzsākām šīs konjunktūras programmas, ja tām nebūtu nekādas jēgas un kas tikai barotu ilūzijas die tādas konjunktūras uh, programmas, kas ir virspusējas un kas nerada uh, dziļas izmaiņas arī nodarbinātības uh, tirgu un nav veiksmīgs. Bet Elskungs teica, ka es esmu pietiekami simpātisks kolēģis, nu tā ir tāda subjektīva piezīme. Taču, nu tāda ir ļoti nopietna. Uzklausiet mani. Nu, jūs teicāt, ka es izskatos tāds nopietns. Uh, Bet es esmu tāds vai arī neesmu iepriecināts tad, kad jārunā par nodarbinātību, ja jūs um, esat komisijas priekšsēdētājs, tad saskarties ar situāciju, kad ir vairāk nekā 25 miljoni bezdarbnieku kopumā. Jūs saskaraties ar ekonomisku attīstības uh, situāciju, kas ir, kas nav laba un kas pasliktinās, nu, praktiski dienu no dienas. Tad, nu, nu, nav, nevar smieties. Man ir jābūt nopietnam, jo mums jābūt nopietniem arī attiecībās mums pašiem. Nopietni ir tie, kas, um, kam nav darba vietu, un viņi cieši mums uh, nav ļoti jāpriecājas. Mums ir uh, jāuztver problēmas nopietni, un tādēļ jāizturas uh, nopietni un atbildīgi. Paldies! Priekšstādājs, paldies, paldies priekšstādāj kungs! Paldies par jūsu iesaistu un par jūsu atbildēm. Pat labam uzreiz došu uh, vārdu padoms priekšstādātājiem Van Rompai kungam uh, 5 minūtes laika. 5 minūtes, nu tās būs arī mans pēdējās 5 minūtes šeit uh, Eiropas parlamentā. Star priekšsādātājs starpsauciens, nu nekad nezinu, uh, Van Rompai kungs, nu droši, droši. Uh, Nu, vienīgais, ja nu varbūt lūkšu vēl 5 papildu minūtes. Nu, tagad pāris piezīmes par tām tēmām, par kurām es jau runāju un par kurām Eiropas Savienības padomu runāja. Tas ir klimats un uh, arī ekonomika. Paldies, paldies visiem, kas runāja par klimata jautājumiem, jo mēs vienmēr runājam par ilgtermiņu un parasti um, saka, ka politika nodarbojas tikai ar īstermiņu vakardienas aizvakardienas norisēm. Nē, mēs rūpējamies par ilgtermiņu jautājumiem. Paldies, paldies visiem, kas uh, sniedz savas idejas par klimatu tēmām. Nu, nevarēs tādu ļoti um, lielu tādu tā kā nodrošinājumu dot uh, attiecībā uz uh, ambīcijām. Vienmēr var būt ambiciozāk par uh, nākotnes mērķiem. Man problēma un arī uh, nākošo um, Uh, problēma būs ambīcijas uh, savietot ar 28 valstu viedokļiem un mērķiem. Tas vienmēr ir sarežģīti. Jā, mēs esam bijuši ambiciozi. Ambiciozi uh, un pieminēšu divus skaitļus. Un mēs arī sasniegsim šos skaitļus mīnus 20%. CO2 izmešiem salīdzinot ar 1990. gadu. Nu, Beļģijā to saka tādiem pašiem skaļiem, bet nedaudz savādāk. Nu, mēs skatāmies 30 gadu uh, termiņu. Tagad mīnus 40 ir 20% mazāk par 10 gadiem rēķinot. Nu, tas ir pietiekami ambiciozi, un tas, uh, tas tiek sasniegts iekšējā tirgu nu vairs nevar uh, kaut ko mainīt un teikt CO2 uh, pasaules līmenī izmešas, lai nu nedaudz atkārtoties no, um, atkāpties no tiem centieniem, kāda kašam ir vajadzīga. Nē, runa iet par uh, iekšzemes, uh, jeb uh, vārds, kas tiek izmantots, ir domestika, par šiem um, mērķiem. Tie ir ļoti ambiciozi mērķi. Jā, protams, ir jārunā par to, uh, kas ir īpašs un kāda ir jūtīgie jautājumi dalību valstīm. Bet iedomājieties, ja mēs nebūtu raduši vienošanos, kāda būtu situācija tagad. Eiropa mm, neattaisnot to, ko sagaida. Arī ANO ģenerāla sekretārēs uh, uz to norādīt, ka mēs nebūtu uh, mm, piepildījuši to, no nu, ko no mums sagaida. Bet mēs atradām vienošanos. Sārunas bija uh, garas, praktiski divu mēnešu laikā. Nu, netik daudz uh, Eiropā domāju, bet uh, visās sagatavošanas uh, sēdēs, lai uh, mūsu galvenā sēde būtu veiksmīga. Mēs balstījāmies uz komisijas priekšlikumu un arī uz trim uh, mērķiem un trīs mērķu izmantošanu. Tātad mēs tiešām esam balstījušies uz to um, schematisko attīstību, kāda ir izstrādājusi komisija uh, pirms dažiem mēnešiem. Un, protams, uh, runājot par šo mērķu, mīnus 40 ir pamat uh, uh, mērķis, jo, lai to uh, sasniegtu, ir jāizmanto atjaunīgie energonesēji, ir jāekonomizē enerģija. Visām citādi nespēsim to sasniegt, jo visām citādi nespēsim minus 40% mērķi sasniegt. Un gribu pievienot, ka uh, energo taupības fāze iepriekšējā periodā arī nebija nekādu sa, obligāto saistību, bija tāds tikai nosprausts mērķis. Nu tā tad vajadzēja savienot ambīcijas un realismu. Mēs esam veiksmīgi to varējuši darīt, raduši vienošanos un domāju, ka ja gribam rast noslēgumu, noslēgums par klimata jautājumiem. Uh, tad varam to tā veiksmīgi izdarīt. Nu, zinu, ka daži saka, jā, vajag vairāk, vairāk izdarīt, jā, bet ir tajā pašā laikā jārod, ja jūs būtu manā vietā, jārod tajā pašā laikā, jādrod uh, vienošanā ar 28 valstīm. Es tiešām varu jums teikt, es tiešām varu jums teikt, ka ir, ir dažādas um, diverģējošas attieksmes uh, un dažādas nostājas. Nākošais par izaugsmi. Tā ir nepieciešama, ir nepieciešama analīze, niansēta analīze par situāciju un saglabājot šo mērķi eh, radīt darba vietas un radīt izaugsmi. Bet situācija ir samērā sarežģīta monetārajā politikā. Mums ir Daži pat saka tāda nu, ļoti uh, eh, nosakošana ērta par budžeta politiku. Pēdējie uh, komisijas ziņojumi un arī šodien ziņojumi um, to apstiprina ir neutralitāte. Uh, attiecināt uz 2014-2015 gadu neutralitāte. Budžeta uh, politika nav uh, iemesls un nenospiež uh, izaugsmi. Jūs pilnīgi visus skaitļus varat pārbaudīt, protams. Uh, Neviens, bet absolūti neviens neprasa deficīta paplašināšanas politiku. Nu, neviens tādu pie sarunu galda neatbalsta. Mēs ļoti labi zinām, kādā situācijā tad mēs būtu. Ir struktūra reformas, par tām runājām, un ir nepieciešams izmantot vēl plašāk iekšējo tirgu, tīpaši enerģijas jautājumos, augsto tehnoloģiju, inovāciju jautājumos. A, Un es esmu pārliecināts, ka komisija šiem jautājumiem pievērsīsies nākošo gadu laikā, jo to arī var vērtēt kā struktūra reforma. Protams, arī ir investīcija apjoma pieauguma politika. Investīcijas ir zem tā līmeņa, kāds ir bijis pirms finanšu krīzes visās valstīs, pat tajās valstīs, kas. Uh, ir vislabākajā ekonomiskās attīstības situācijā. Arī tajās investīcijas ir zemākas nekā uh, līmenis pirms septiņiem, astoņiem gadiem. Kādēļ? Citu starp arī tādēļ, ka privātie parādi ir aug, ļoti augsti, ekstrēmi augsti, un privātie parādi ir radušies uh, eiro uh, vēsturē pirmo reizi, ja mēs runājam par uh, tādu zaudēto desmitgadu, tad visi pirmie uh, uh, desmitgadus la, desmit laikā ir um, būtisks kļūdas, kas novērš um, investīciju attīstību pat labam, jo ja ir tik ļoti augsts um, parāda līmenis arī privātajā līmenī, tad investīcijas. Uh, tā netiek iedrošinātas. Un tas ir tāds ļoti būtisks elements, un tas paskaidro arī šīs iniciatīvas, kuras Eiropas komisija izmantos. Un tā kā Žansklots Junkers to uzsver, um, veiks, lai investīcijas, lai atjaunot privātas un kopējas investīcijas. Ir nepieciešami šie kopējie centieni, bet arī privātais investīcija jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Un nākošā komisija šajā jomā ļoti intensīvi strādās. Tā tad ir dažādi izmantojami instrumenti un ir nepieciešama laba analīze, uh, pamatīga analīze tam, kas notika Eirozonā pirms tam. Salīdzinājums, ka Išs Verhofstads to izdarīja ar ASV, nu, bet iedomājieties, ja nebūtu šī. Uh, šī šī, ne šīs um, naftas smilšu um, gāzes, ne naftas smilšu piesātinātās um, um, slānekļa gāzes un slānekļa naktas. Jā, viņi reaģējuši daudz ātrāk nekā mēs arī banka sektorā. Un svētdien tie rezultāti, kādi tika publicēti bankas sektora test, li, sektorā ir ļoti būtiski, ļoti būtiski, lai atkal radītu likviditāti. Un likviditāte ir ļoti nepieciešama investīcija apjomu veicināšanai. Vienmēr var mācīties no citiem, jā, es negribu teikt, ka nav pilnīgi galīgi nekādas citas kļūdas, bet mēs maksājam arī par tām kļūdām, kādas ir bijušas pagātnē. Atļaunojiet pāris vārdus flāmbalotā pateikt. Noslēgumā neesmu pārāk bieži nu, izmantojis šo iespēju, taču katrā gadījumā gribu teikt ļoti, ļoti sirsnīgi paldies. Paldies Eiropas parlamentam Un uh, visiem tiem, ar kuriem es esmu kontaktējies ar uh, frakciju priekšsēdētājiem, frakciju deputātiem, es uh, neesmu man nav tādas ļoti skaidras atbildības attiecībā pret Eiropas parlamentu, tur um, līguma ir ļoti skaidra, bet vienmēr esmu centies uzturēt neformālus kontaktus, lai uzturētu labas attiecības, un es domāju, ka pat ja mēs dažkārt esam un pārstāvjam dažādas viedokļas, tad tas arī ir šis paradoks, kāds ir Lisabonas līgumā Eiropas Savienības padomas priekšstādātāja postens ir radīts no tādas organiskas saiknes ar citām institūcijām, nu maz tādas saiknes ir. Tātad arī ne ar Eiro grupu, Un izņemot tādas informatīvos pasākums un parlamenta informēšanas pasākums. Formāli tas nav eksistējis, tādēļ to radījām neformālā līmenī un esmu mēģinājis to vienmēr tā veidot, lai institūcijas strādātu vienā virzienā. Tas nav vienmēr bijis ļoti vienkārši, taču esam to spējuši. Un, eh, ja esam izteikuši iniciatīvas eh, padomē, tad eh, pēc tam tie ir pārveidoši, pārveidot likumos, ceru, ka arī klimata jomā tas tā būs, un mm, gal galā vienošanās ir sasniegta. Tagad par tiem, kas ir kritiski, kritiski uh, padomē pret parlamentu. Parlamentu vienmēr esmu aizstāvējis un teikt, ka Eiropas parlaments arī dažkārt ir kritisks tad, kad ierodos, uh, taču liekas arī, ka daudz ir opozīcijā, bet vienmēr esam raduši kopējus secinājumus arī, uh, piemēram, sarežģītajā jautājumā par budžetu. Uh, jo ir bijuši 28 dažādi viedokļi. Bija sarežģīti uh, rast vienošanos starp padomu parlamentu, bet mēs strādājam visi vienā eh, lietai par labu, proti, Eiropas lietām. Pēdējo piecu gadu laikā esam eh, ļoti intensīvi mēģinājuši sadarboties, cik tālu tas vien ir iespējams. Varbūt, ka tas ir bijis tas sarežģītākais brīdis, kādu es ir piedzīvojusi kopš dibināšanas. Nu, tas nenozīmē, ka visas problēmas ir atrisināts, gluži nē. Ne Arī to jau esmu teicis. Mums ir um, arī problēmas. Dažkārt esam tām tikai pieskārušies, un tas nākošo piecu gadu laikā mm, mainīsies, bet nepilnīgi. Bet dalībvalstīm arī ir liela atbildība, kas tām piekrīt. Un mums ir jāpierāda, ka ekonomiska izaugsma un darba veidu ražī, radīšana ir iespējama. Un ja to nespēsim, tad rezultāts pēc pieciem gadiem būs. Uh, atšķirīgs, būtu vēl negatīvāks nekā šis rezultāts. Nākošie pieci gadi ir bijuši tikpat, būs tikpat politiski nozīmīgi kā iepriekšējie. Paldies par līdzsrenēju uh, veiksmīgo sadarbību uz redzēšanos. Merci beaucoup, monsieur. Liels paldies, priekš, prezident kungs, par jūsu vārdiem. Liels paldies par jūsu vēstījumu. Eiropas parlamentam, kas spēlēs ļoti svarīgu lomu nākamo piecu gadu laikā. Strādāsim rokrokā ar Eiropas komisiju, strādāsim, lai sniegtu atbildes mūsu līdzpilsoņiem. Šis ir mūsu galvenais izaicinājums. Eiropas parlaments spēlēs savu lomu. Liels paldies jums par paveikto darbu. Liels paldies par šo uzticības vēstījumu par uzticību Eiropas parlamentam. Liels paldies arī par to, ka iestājāties par daudzvalodību un arī izteicāties savā dzimtajā valodā. Daudzvalodība ir eh, mūsu dāvana. Un tagad Borgets jau vairs nav. Tad vārds Palam Nutālam. Uh, Mr. President. Priekšsēdētāji, vienā no nu, jūsu pēdējiem komentāriem kā padoms prezidentam kopā ar Barozo kungu, jūs Britu um, premjerā paredzēt rēķinu 1,7 miljardu uh, māciņas, un tagad Britu nodokļu maksātājiem būs jāsmaksā šis rēķins, jo vienkārši mums ir ļoti labi izdevies uh, veiksmīgi strādāt. Jā, Eiropas Savienības soda panākums un aizmirs šķiet Kamerona Hugh Granta spēlēto lomu, ka tagad viņš atteiksies no Eiropas Savienības un um, tie ir muļķīgi noteikumi, mums ir jāmaksā vai arī jūs mūs sodīsiet. Noslēgumā es vēlos pateikties Van Rompēj kungam, vēlos arī pateikties Brozo kungam, jo jūs tiešām arī uh, izsūtījāt Britu, uh, Lielbritāniju pie Eiropas Savienības durvīm, un es ceru, pavisam drīz mēs no tām iziesim un es sevis aizversim. Lambert kungs, lūdzu. Monsieur Van Rompuy. Van Rompuy kungs. Tātad tie, kas jūs aizstāvēja, un tie, kas teica, nu, beidzot, jā, politiķis no mazas valsts, bez liela profila, vai tiešām tas ir nepieciešams, bieži vien tika citēts Tonijs Blērs, kā, nu, jā, lielais līderis, kas Eiropu glābs no marasma, un es vienmēr teicu, ka Van Rompējs mūs pārsteigs, un pārsteigs daudz. Es zināju, jūs zināt, par ko es runāju, un jāatzīst, ka Es nebiju varbūt tik ļoti pārsteigts, kā es būtu gribējis. Jums taisnība, jūs uzsverēt savā runā, ka jā, politika ir iespējamības māksla. Kā jūs teicat arī par klimātu, viena lieta būt ambicioziem, bet nevienoties, otra lieta ir vienoties varbūt, nu, mēreni ambiciozi, tomēr vienošanās ir. Un es saprotu jūs sacīto. Taču vēlos jums dot jautājumu. Tad, kad jūs raugāties Eiropas Savienību šodien, un tagad es nerādu ar pirkstu uz Van Rompēju kungu, es uzdodu jautājumus visiem. Ja politika ir iespējamības māksla, Tad vai par vienu procentu palielinājums eiropieši, kas e, nav dzīvo nabadzībā, sociāli izslēgti, 25 miljoni eiropieši, kas ir bezdarbā, uh, tas, ka krīzes laikā viens procents no Eiropas pilsoņiem ir kļuvuši bagāti, vai tiešām tas ir labāk nekā iespējamības politika un ko tā ļāva mums sasniegt, vai tiešām tas ir labākais iespējamais rezultāts. Un tad, kad mēs raugāmies šiem rezultātiem, es, es domāju, ka bija iespējams rīkoties arī labāk. Es jau teicu Barozo kungam nedēļa apakaļ, jūs nebijāt viens atbildīgais, bet jūs, te, jūs vadījāt Eiropas Savienību, un es gribētu dzirdēt no jūsu puses varbūt tādu spēcīgāku akcentu, kas tiktu likts uz sociālo taisnīgumu. Jūs nākat no Eiropas sociāla kristīgās politiskās ģimenes, jūs daudz runājāt par, ekonomisk, par ekonomiskajām teorijām, ļoti maz dzirdēju, jūs runājam par sociālo politiku, un tā ir vienīgā lieta, ko nožēloju. Paldies, Tagalieri kungs, paldies priekšstādētē. Pateicos par sniegtajiem skaidrojumiem, pateicos par jā, eh, veikto darbu. Tagad jūs paziņojat Junker kungs, ka jūs vadīsiet četru prezidentu grupu, lai izsarāt ziņojumu par Eirozonas situāciju. Un jūs, Van Rompē kungs, tikko teicāt, ka Eiropas centrālā banka arī tad piemērojas attiecībā uz māsīgs kritēriju pielāgošanu, tā tad arī tas notiek visai elastīgi, bet tas nav tāpēc, ka viena valsts neievēro māstrītas līguma kritērijas, ka šī valsts neveic to, ko sauc par kontrareformām un taupību. Šī situācija ir bloķējoša. Tā noved pie bezdarba, tā noved pie mūsu dienu problēmām. Arī ECB, tad šī elastīgā pieeja, jā. Tās ir izmaiņas salīdzinot uh, ar iepriekšējo situāciju, bet viena lieta ir dot uh, naudu bankām ar zemām procentu likmēm, bet cita lieta ir uh, ļaut reālai ekonomikai funkcionēt, bet redzam, ka tas tiek bloķēts. Jūs ļoti pamatot runājat par privāto parādu, taču privātais parāds lielā mērā ir saistīts ar ārkārtīgi lielajām Uh, dividendēm, uh, banku nodevām, tāpat laikā MVU nav uh, iespēja saņemt kredītu, tas rada bezdarbu. Es eh, tiešām gribētu dzirdēt padziļinātas debats par šo. Ferhofstad kungs. Euh, euh, Van Rompuy kungs, es domāju, ka jūs esat ļoti labi paveicis savu darbu. Bēļu politiķis un bēļu politiķis vienmēr ir eh, atbalstījis labu eh, Eiropas politiku, nu pat nedaudz vairāk nekā Luksemburga. Nē, nu, protams, Luksemburga arī, bet, nu, Bēļģija un, protams, ir uh, arī tādā pašā izpratnē jāvērtnē. Es gribēju tomēr teikt vienu lietu. Uh, es nesaprotu visus šos kritiskos vārdus, ko dzirdēju. Un teica, jā, uh, es stāvoklis nav īslabs, jā, tā tas ir, izaugsme, vāja, bezdarbs, problēmas ar bankām, bet es nesaprotu uh, visi šie kritiskie vārdi, un, kas saka, jā, jāatgriežas atpakaļ, uh, mazāk Eiropas Savienības, bet mēs taču redzam, ka problēma, problēma tieši ir tā, ka nav pietiekam daudz integrācijas ES līmenī. Jaunieši, kas uh, internetā atrod jaunu aplikāciju Eiropā, 28 atļaujas ir nepieciešams. Uh, 200, um, kā lai saka, kontakti ar uh, operatoriem pirms uh, uzsākt uh, aplikācijas izmantošana ASV, tie ir trīs kontakti. Un tāpat uh, ASV visas tās finansēšanas iespējas mēs nevaram dažādos iespējas izmantot pilnā apmērā. Es prasu tikai vienu lietu. Žanklod, esiet ambicios nākošo gadu laikā. Uh, jo tas ir tas, kas atšķir mūs pārāk daudz no citām pasaules daļām - ambīcijas, respektīvi ambīcija trūkums. Paldies! Tagad Henkel kungs. Van Rompuy kungs. Es esmu šeit jauns deputāts un nevaru teikt paldies deputātu vārdā, bet gribu teikt kā pilsonis par jūsu paveikto. Gribu teikt pāris vārdus par vidu un enerģiju, bet tas, kas tika teikts par Lielbritāniju, tas liek man um, raizēties, esmu ļoti noraizējies. Esmu, jums ir taisnība. Eiropā jāievēro noteikumi. Vairāk kārt tik norādīts uz to. Bet, ka to tieši cilvēki saka, kas uh, principā nav pieturējušies pie noteikumiem eiro, laik, eiro glābšanas laikā. Man liekas, ka tas ir savādi, jo man liekas, ka nu, praktiski visi tie solījumi, kuri tika dotums ieviešot eiro tik, netikt ievēroti. Un, eh, piemēram, solījums, ka finanšu uh, palīdzības aiz, uh, sniegšanas aizliegums uh, tiks uzturēts. Esmu īpaši um, norazies par to, kas tika teikts par Lielbritāniju, ja mēs padomājam par to, kas tad traucē Britiem. Un uh, šajā neiespējamā Natal kunga runā to arī dzirdējām. Brit tiem nepatīk tas, ka mēģina glābt eiro un ka subsidaritātes princips tiek lēnām uh, upurēts un centralizēt lēmumi tiek pieņemti konkurētspēja starp dažādām valstīm tiek mazināta un tagad notiek harmonizācija. Lai glābtu eiro, tiek izmantots princips, ka valsts ir atbildīgas par um, savām bankām un parādiem. Tas arī tiek atcelts un tagad tiek socializēts gan bankas, gan viņu riski un Weberkungam atkādināšu. Mums būtu jābūt vienotiem un jāparūpēs par to, lai Lielbritānija paliktu. Uh, Eiropas Savienībā. Atgādināšu jums, ka neskatoties uz uh, šiem strīdiem, uh, Lielbritānija ir otrais lielākais uh, NATO iemaksātājs Weberkungs. Nu, padomājiet, kas maksās tad, ja viņi būs izstājušies. Paldies, Van Brēmt kundze, nākošā. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Es arī runāšu dzimtajā valodā. Par klimatu daudz jau ir diskutēts, daudz kas tika arī pieminēts. Un tas varbūt ir, nav tāds nozīmīgākais Eiropas vēstures jautājums. Es gribu pieminēt divus politiskos secinājumus. Viens no tiem ir skaidrs. Pirmais ir klimata pārmaiņas tiešām ir, tās eksistē, klimata pārmaiņas rada cilvēks un joprojām uh, šīs klimata sekas kļūst ar vien ļaunākas. Nu jau ir 5 minūtes pāri pusnaktī. Mēs par to runājam daudz un bieži, un tagad ir skaidrs, politiķiem ir jākļūst aktīviem, un politiķiem ir jāuzņemas atbildība. Un šajā kontekstā arī ir jāskatās uz šo problemātiku, kas ir atspoguļot secinājumos. Es gribu vēlreiz tomēr to atkārtot. Ir panākta vienošanās, un tā ir ļoti laba ziņa jūsu mazbērni fotografijā ļoti jauki, viņi ļoti jauki izskatās, bet jādomā, ka jums arī būtu grūti skatīties viņiem acīs, ja šī vienošanās netiktu panākta. Mēs katrā ziņā varam lepoties ar to, ka šī vienošanās mums ir. Nevajadzētu gaidīt, ka mēs izturēsimies īpaši ar lielu sajūsmu pret šo vienošanos. Mūsu politiskajā grupā šī vienošanās varēja būt daudz ambiciozāka. Un vēlreiz, runājot par mērķiem. Mērķu noteikšana varbūt nav galvenais, cik liels ir šis mērķis, bet cik reāli ir to sasniegt agrāk mums arī nebija saistoši mērķi, un tagad mēs redzam, pie kā tas ir novedis. Atjaunojamie enerģijas veidi, tiem mums tagad ir saistoši mērķi. Uh, atšķirības starp dalībvalstīm joprojām ir pārāk lielas. Visi speciālisti atzīst, ka enerģijas politika, atjaunīgā enerģija, energoefektivitāte, tas viss palīdzēs atrast risinājumu. Tad vēl ir tādas um, iespējas kaut kā izvairīties un bet ir jāraugās, lai dalībvalstis negūtu atbalstu vai tām neļautu izvairīties no atjauno, atjaunīgo enerģiju veicināšanas. Es zinu, ka tāpat kā daudzi citi, ja jūs nebūtu šeit piestrādājis, tad šī vienošanās iespējams pavis, nepavisam netiktu panākta. Tā ka mēs varam jums teikt lielu paldies par izdarīto darbu. Un lielākā problēma ir tā, ka katru reizi, kad valstu vadītāji ierodas padomē, tad viņu atbalsts ir tikai sabiedrības viedoklis. Un par to mums arī Eiropas parlamentā vajadzētu domāt, kā, ko ar šo problēmu iesākt. Paldies, un tagad pēdējais runātājs Manfreds Vēbers. Es runāšu īsi. Es vispār negribu, parasti negribu komentēt kolēģus, bet eh, ir klausoties UKIP kolēģos, ko tad kolēģi darīs, kad, ja būs izstājušies, cik daudz problēmu viņiem vairs nebūs jārisina, jo tas viss taču ir tikai Eiropas dēļ. Jautājums arī par to, vai ir jāievēro noteikumi, un Henkelkungs par to lemj nevis politiskās partijas, bet gan tiesneši viņu ziņā ir pieņemt lēmumu. Un jums un arī Kemal kungam gribu pateikt, ka realitātē tas nekad nav patīkami, ka tiek saņemti papildus rēķini, kas jāapmaksā. Tas ir pilnīgi saprotams, bet ja mēs šodien uh, pievērsim acis uz to, ka valsts nepilda savus apņemšanās, tad citas valstis darīs tāpat. Uh, Kā tad to, piemēram, pas, paskaidrot vāciešiem, ka viņiem un austriešiem būs jāmaksā par to, ko Briti nevēlas maksāt? Un vēlreiz gribu vērsties pie Hermana Fana Rompeja. Es varbūt uh, jums sākumā lūdzu pastāstīt kaut ko par, par to, par ko tiek pļāpāts padomē. Uh, Uh, diemžēl jūs uh, neizpildījāt šo manu lūgumu, bet tas arī par jums kaut ko liecina. Liels paldies jums, lai jums labi klājas turpmāk. Paldies! Šīs nav debates. Jums nav vārds. Visi tikai jūs apsveic, bet gribētu, kas jūs esat. Jūs neļaujat Natlkungam runāt, jūs neļaujat nevienam runāt. Konferenci noslēdzām. Paldies eh, Van Rompēj kungām, paldies Junker kungām par eh, jūsu klātbūtni. Deputāti ir jāievēro noteikumi. Labi, lieliski. Jūsu pārstāvis ir izteicās divas reizes. Tā ir priekšsēžu konference. Viss punkts. Visu labu. Visu labu